J'ouvre notre euh, Es uh, pasludinu mūsu sēdi par atklātu. Tā ir uh, uh, budžeta komitejas ārkārtas sanāksme, un es pateicos Georgievas kundzei par to, ka viņa pie mums ir ieradusies. Nu, pat ir beigusies komisāru kolēģijas sanāksme, un viņa tūlīt uh, vēlējās informēt budžeta komiteju par 2015. gada septītajiem budžeta grozījumiem saistībā ar uh, migrantu krīzi un par atbalstu uh, bēgļiem un valstīm, kuras viņus uzņem un um, komisārs kundze ir atbildīga par budžeta jautājumiem, un viņa mums ierosinās uh, izmantot elastības instrumentu attiecībā uh, uz saistību apropriācijām pārsniedzot griestus bet uh, mēs arī gribētu zināt, kāda ir situācija ar maksājumu apropriācijām un šeit noteiktajiem griestiem. Es vēlos arī jūs informēt par koordinātoru vakardien pieņemtajiem lēmumiem. Mēs uh, esam vienojušies organizēt mūsu komitejā trīs publiskās uzklausīšanas nākamā gada uh, pirmajā pusgadā. Pirmkārt par daudzgadu finanšu schēmas vidusposma pārskatu. Datums tiks noteikts janvārī vai februārī. Nākamajā uzklausīšana par jaunajiem finanšu instrumentiem un nacionālo veicināšanas banku lomu uh, Uh, MVU atbalstām. Tā šī uzklausīšana varētu notikt martā un uh, treškārt uzklausīšana par pašreizējās bēgļu krīzes budžeta aspektiem. Uh, šo uzklausīšanu organizēsim kopā ar citām ieinteresētām komitejām, proti Lībe komiteju pirmkārt. Un runāsim par šīs uh, problemātikas iekšējo vai ārējo dimensiju, un šī uzklausīšana varētu notikt maijā. Koordinātori arī vienojās apstiprināt četrus uh, delegāciju braucienus. Pirmkārt, Turcijā februārī, tālāk Libānā, Jordānijā maijā Eh, jo tas, eh, šis brauciens arī ir saistīts ar eh, jūsu vizītes tematu šodien. Un tālāk ir paredzēts brauciens uz Berlīni un Parīzi, lai izvērtētu budžeta situāciju un gatavotu ieteikumus Un šīs brauciens varētu būt martā, aprīlī, un ceturtais brauciens uz Grieķiju jūlijā, lai uz vietas izvērtētu, cik efektīvi tiek pildītas saistības attiecībā uz budžeta sakārtošanu un struktūrālo reformu īstenošanu. Eh, tā bija, tie bija priekšsēdētāji paziņojumi. Es arī gribu jūs informēt, ka pa e-pastu citu esat saņēmuši pamat vilcienos priekšlikumu par elastības instrumenta izmantošanu, un par to sīkāk mūs tagad informēs uh, komisijas uh, vicepriekšsēdētāja Georgievs kundze, pateicos jums par to, ka jūs esat pie mums tiešām ieradusies, lai jau uzreiz operatīvi informētu mūsu komiteju par jaunāko attīstību. Vārds jums. Uh, merci, monsieur le président, pour l'opportunité. Paldies, priekšsēdētāji, par šo iespēju ar jums tikties. Godātie deputāti, komitejas locekļi Tā ir taisnība. Mēs nu pat pieņēmām 2015. gada budžeta grozījumu un tādā veidā mēs reaģējam uz bēgļu krīzi. un finansējumu ir uh, paredzēts palielināt ļoti krietni. Īstenībā mēs esam uh, divkāršojuši tos līdzekļus, kas ir domāti, lai varētu risināt šo krīzi no 4,5 miljardiem, kas sākumā bija paredzēti gada mm, pirmajos mēnešos. Tagad esam palielinājuši šo summu uz 9,2 miljardiem mēs ne tikai uh, palielinām šo finansējumu, bet arī Ceram, ka ar parlamentu un padomas atbalstu varēsim šo summu asignēt rekordīsā laikā. Un, protams, mums visiem ir jāapzinās, kādēļ tas ir svarīgi. Mūsu pilsoņiem ir svarīgi apzināties, ka mēs varam mobilizēt šos līdzekļus un rīkoties patiešām nekavējoties, lai varētu arī uh, izdarīt to, ko viņi no mums sagaida. Nu, tagad detalizētāk par mūsu priekšlikumu. Kā jau teicu, 2015. gada sākumā bija 4,5 miljārdi eiro. Mēs piedāvājām pasākumus 1,2 miljārdu. Galvenokārt finansējot eh, pārvietošanas eh, schēmu 160 tūkstošiem bēgļu lai visa Eiropa varētu kopīgi reaģēt uz šo krīzi. Un 1,7 miljārdi ir paredzēti 2015. un 2016. gadam. 23. septembrī par šo summu arī tika ziņots. Apmēram viens miljārds būs mm, paredzēts dažādiem āriem pasākumiem, lai cilvēki nebūtu spiesti doties prom uz savām eh, no vietām, kur viņi ir, lai viņi varētu palikt eh, blakus Sīrijas kaimiņu valstīs. Un 700 miljonu eiro ir Eiropas Savienības iekšējai politikai, iekšējiem pasākumiem, lai varētu uh, īstenot uh, labāk mūsu robežu kontrolas procedūras. Tātad tie ir 7,5 miljardi, kam jāpieskaita 1,8 miljonu trasta fondam Āfrikai. Galvenokārt to finansē pateicoties Eiropas attīstības fondam. Un gribēju jums arī atsaukt atmiņā, ka pagājušās nedēļas Eiropadomē tika panākta vienošanās par papildus miljārdu eiro, lai varētu palīdzēt ANO augstajām bēgļu komisariātam un arī citiem svarīgiem spēlētājiem, tādiem kā ICRC un uh, pārējiem. Un tagad dažos vārdos par diviem lēmumiem, ko ir pieņēmusi komisija. Pirmām kārtām budžeta grozījuma priekšlikums 2015. gadam. Tas ir ļoti svarīgs uh, instruments šajā instrumentu kopumā, kas mums ir nepieciešama, lai varētu pietiekami ātri reaģēt uz krīzi. Tālāk ir arī prasība mobilizēt um, ārkārtas uh, palīdzības rezervi, lai mēs varētu to izmantot Uh, lai varētu izmantot šos atlikušos līdzekļus līdz gada beigām. Kopumā pateicoties šiem diviem priekšlikumiem, mēs varam mobilizēt 801 miljonu eiro jau šogad, 2015. gada laikā. Un es gribu uh, patiešām uzsvērt, ka tas notiks jau šogad. Mēs jau šogad esam patiešām vienojušies par tādu svarīgu finanšu instrumentu, lai reaģētu uz krīzi. Un mēs runājam par 401 miljonu eiro saistību apropriācijām, lai varētu labāk pārvaldīt bēgļu krīzi un dažādiem ārējiem pasākumiem eh, trešajā un ceturtajā kategorijā. Lai mēs varētu eh, sniegt ārkārtas palīdzību tām dalību valstīm, kam tas ir nepieciešams visvairāk, palīdzēt Eiropas Savienības aģentūrām un sniedzot arī humanitāro palīdzību uh, Eh, trešajām valstīm. 401 miljons ir paredzēts eh, bēgļu patvērumu migrācijas fondam, 100 eh, miljoni eiro ārkārtas palīdzībai tām dalību valstīm, kas cieši visvairāk, un tādā veidā mēs varētu labāk uh, veikt šīs pārvietošanas schēmas un uh, migrācijas pārvaldību, lai uh, tajās vietās, kur ir vislielākās bēgļu traumas, varētu šo situāciju labāk risināt, jo ir tādas valsts, kur bēgļi ierodas uzreiz un ļoti lielā skaitā. 120, tātad 3,5 miljoni būs piešķirti arī Eiropas Savienības aģentūrām, uh, 60 um, posteņi Frontexam, Eiropolam 30 un vēl pārējiem. Uh, 300 miljoni eiro ir paredzēti, lai uzlabotu un spēcinātu Eiropas kaimiņa attiecību instrumentu un arī līdzekļi tiek piešķirt Eiropas trasta fondam, jeb Madat fondam, lai varētu labāk uh, reaģēt uz Sīrijas krīzi. Ir jāpalīdz, protams, arī Sīrijas kaimiņu valstīm, kas uzņem ļoti lielu skaitu bēgļu. Kādēļ tas ir tik svarīgi? Jāsaka, ka Ļoti daudzi uh, bēgļi ierodas pie mums, jo viņi ir zaudējuši pajumti virs galvas, viņiem šķiet, ka karš nekad nebeigsies un viņi nekad nevarēs atgriezties savā dzemtenē, apstākļi joprojām pasliktinās un es domāju, ka šim instrumentam izvēltais nosaukums ir ļoti atbilstoši. Tālāk 2015. gada instruments pakotnē uh, ir paredzēti arī 300 miljoni eiro no IPA IPA un INEA, uh, un tie tiks uh, piešķirti Trasta fondam Sīrijā, papildinot jau esošos 300 miljonus, kas ir atvēlēti Eiropas uh, kaimiņu attiecību instrumentam, un Tātad rēģējot uz krīzi Sīrijā, kopējais finansējums būs apmēram pusmiljards eiro, uh, un e, tā tad dalību valstīm šie līdzekļi ir jāatvēl. Tāpat arī humanitārā palīdzība, lai cilvēkiem, kas ir devušies prom no mājām, varētu palīdzēt nekavējoties, tāpat arī. I, e, ICRC un uh, ANO bēgļu komisariātam 10 miljonu saistībās, eh, humanitārās palīdzības rezerve, 15 miljonu no trasta fonda un jūsu komiteja jau 3. septembrī šo, šo saistību piešķiršanu apstiprināja un 175 miljoni, tā tad ir šī ārkārtas palīdzības rezerve, par to mēs spriežam šodien. Uh, un, lai nekavējoties sāktu darbu, ir nepieciešama maksājuma atbilstoši 30% no saistībām, kas ir pieprasīti šai, šim transferam humanitārās palīdzības jomā. Tātad maksājumu apropriācijas tagad ir nepieciešams 70 miljonu eiro apmērā. Komisija piedāvā daļu no šiem līdzekļiem uh, sekt saskaņā ar daba septiņi 13 miljonus um, paņemot arī no šīs ārkārtas palīdzības rezerves un pārējie līdzekļi varētu tikt sēkti 2016. gadam. Un, ja mēs runājam par dabu septiņi un ārkārtas palīdzības rezervi, komisija ir pie, lēmusi par uh, diviem instrumentiem un uh, mēs esam arī lēmuši par tā saukto globālo transferu. Uh, lai varētu uh, noslēgt operācijas un programmas, uzlabojot robežu aizsardzību, reaģējot uz krīzēm un sniedzot arī pārtiks palīdzību. Tātad trešā un ceturtā kategorija. Un ja runājam par 1A kategoriju, 170 miljonu eiro tā ir lielākā summa, kas uh, ir attiecinām arī uz Erasmus programmas līdzekļu samazināšanu saskaņā ar mūsu īstenošanas parametriem. Es gribētu lūgt jūsu atbalstu. Mums nekavējoties ir jāpieņem DAB 7 2015. gadam, globālais transfers 2015. gadam un arī ārkārtas palīdzības rezerve, lai apropriācijas varētu piešķirt pēc iespējas ātrāk un mēs domājam arī tātad par papildus finansējumu un uh, daudzām svarīgām organizācijām. Uh, Jāsaka, ka daudzās bēgļu nometnēs Libānā, Jordānijā trūkst pārtiks un citu svarīgu preču. Tieši tādēļ mums ir nekavējoties jāraida signāls, ka mūsu palīdzība jau ir ceļā, ka tā sasniegs kuru katru brīdi bēgļus. Un padomē mēs lūdzām to pašu, lai tā tad eh, par šo finansējumu, par finansējumu piešķiršanu tik lemts pēc iespējas ātrāk. Diemžēl Nu, īstenībā, ņemot vērā visus šos pasākumus, mēs patiešām nevarēsim krīzē ātri pielikt punktu, un 2016. gadā noteikti arī vajadzēs, protams, to visu risinēt, un um, grozījumu mēs piedāvāsim tātad oktobra vidu, lai varētu labāk reaģēt uz bīgļu, bēgļu krīzi, un šī gada budžeta procedūras ietvaros padomēji, parlamentam un komisijai ir jādemonstrē, ka Eiropas institūcijas patiešām var sadarboties un samierināšanās laikā arī uh, paveikt savus pienākumus. Priekšsēdētāji, kungs, godātie komitejas locekļi, es domāju, es ceru, ka es pietiekami labi ilustrēju, cik eh, nopietni mēs komisijā uztveram šo krīzi. Gribēju pateikties kolēģiem no budžeta ģenerāla direkcijas un arī komisijai mm, darbiniekiem, kas strādāja dienu un nakti mm, kas strādāja vaigas viedros, neatstājot neapskatīt nevienu iespēju, nevienu variantu. Šis patiešām ir prioritārs jautājums, un es nešaubos, ka mēs varam pievarēt šo izaicinājumu. Paldies! Merci, madame la viceprezidente. Paldies, uh, vicepriekšsādātājs kundzei par šo paziņojumu. Budžeta komitejas uh, sanāksmes notika šo pirmdienu un otrdienu. Mēs izskatījām uh, grozījumus un mūsu vispārējā referents sagatavotos <clears throat> kompromisgrozījumus, kurus atbalstīja dažādās grupas. Un es atceros, ka pirms nedēļas notika vērība, ievērības cienīgs fórums par budžetu, kurā piedalījās daudzi eksperti un tika norādīts, cik svarīgi ir iestrādāt elastību daudzgadu finanšu uh, schēmā, un šis gads tiešām prasa uh, mums, tā sakot, satricināt, uh, sakratīt šo uh, sastingušo budžeta ietvaru, tātad tika paredzēts arī piešķirt papildu 500 miljonus lauksaimniecības atbalstam, uh, Un um, domājot par 2016. gadu, mums jādomā par palīdzību sniegšanu migrantiem, par viņu uzņēmēju valstu atbalstīšanu un par krīzes risināšanu. Diemžēl šī krīze riskē ievilkties vēl pēc 2015. un 2016. gada. Mēs arī apzināmies, kādi ir griezti šajā šim finansējumam un uh, mums būs um, jādarbojas mūsu iespēju robežās. Tagad došu vārdu uh, Eiderai Gardijā Zabalai, kur ir uh, referente par vispārējo 2015. gadu budžetu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies komisijai, ka tā tik ātri mūs informē par ierosināto budžeta grozījumu visās detaļās. Mēs pēc iespējas ātri centīsimies to izskatīt, jo, kā jūs norādījāt, tā ir mūsu galvenā prioritāte. Šobrīd mums ir nepieciešami atbilstoši līdzekļi, lai risinātu bēgļu krīzi vai vismaz dotu savu ieguldījumu šajā, šīs problēmas risināšanā no budžeta perspektīvas. Vai var dzirdēt tulkojumu, jautā runātāja, vai viss kārtībā? Tātad es vēlējos vēlreiz pateikties komisijai par to, ka mūs informēja tik uh, ātri par uh, budžeta grozījumu un uh, mūsu uh, parlaments un komiteja arī ir vairāk reiz apliecinājuši, ka mēs vēlamies risināt bēgļu krīzi, ir nepieciešama atbilstoši līdzekļi, visas detaļas vēl nav pieejamas, bet mēs visu izskatīsim iespējas ātri, un es domāju, kolēģi vārdā var apsolīt, ka pēc iespējas ātrāk apstiprināsim budžeta grozījumu, lai līdzekļus var uh, piešķirt un izmantot. Es domāju, ka daudz atbildes jau ir dokumentos atrodams, bet tomēr uzdošu jums šos jautājumus. Tātad par 70 miljonu eiro pārvietojumu no kādām, kādiem budžeta posteņiem tas šī nauda tiks ņemta un vai 2016. gada budžetā šie līdzekļi tiks atkal atdoti atpakaļ. Um, un Tālāk tika runāts par darbinieku skaita palielināšanu aģentūrā Frontex un Eiropol, un šeit arī ir paredzēta uh, budžeta grozījumu, vai ir paredzēts uh, šo darbinieku skaitu saglabāt arī 2016. gadā, vai tas ir tikai pagaidu pasākums. Tālāk mani satrauc arī maksājumu situācija. Tātad šeit uh, ir uh, paredzēts palielināt uh, budžetu, bet nav paredzēts palielināt maksājumu apjomu kopumā kā šīs uh, palielinājums tiks nodrošināts, jo mēs esam vienojušies, ka mēs vairāk nepalielināsim nesamaksāto rēķinu apjomu, tātad šī nauda no kaut kurienes ir jāņem. Uh, mēs varam, protams, varbūt uh, Uh, šos uh, līdzekļus pārvaldīt no 2016. gada, bet mēs nevēlamies šo nesamaksāto rēķinu vēl uh, padarīt rēķinu kaudzi palielināt nākotnē. Ļoti uh, augstu vērtējam to, ka komisija tik nopietni pieiet uh, bēgļu krīzes risināšanai, ka mēs jūs uzņemat uzņemties iniciatīvu un mēs jūs atbalstīsim un strādāsim pēc iespējas ātri, lai Eiropas Savienība spēja reaģēt. Priekšsādētājs tagad es lūdzu izteikties koordinators. Es pirms Fernandes kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es uzstājos gan kā koordinators, gan arī referents par 2016. gada budžetu. Uh, Es uh, vēlējos pateikties uh, vicepriekšsēdētājs kundzei komisārei par to, ka viņi vienmēr ir gatavi ar mums tikties un mūs uh, nekavējoties informē par šiem, šo budžeta grozījumu numur septiņi, kas ir jāizskata steidzamības kārtībā. Eh, jau gada sākumā eh, un pēc tam jūlijā parlaments eh, norādīja uz šo bēgļu krīzi, kas ir steidzami jārisina, un tagad mums ir jārīkojas konsekventi. Mēs esam paziņojuši jau vairāk kārt, ka solidaritāte nav tukši vārdi, ka tā tā, tie ir reāli darbi, un tādēļ es arī augstu vērtēju to, ka šī problēma tiek risināta gan kā iekšējā, gan ārējā dimensija, šeit es domāju trešo kategoriju. Eh, trešā, ceturtā kategorija, šeit ir eh, jāpiesaista migrācijas fonds un visi citi attīstības un sadarbības instrumenti un jāņem vērā arī aģentūras. Un tādēļ es mm, uzskatu, ka ir pilnīgi nepieņēmami, ka uh, padome eh, šos eh, ceturtās kategorijas līdzekļus atņem programmām, kas varētu eh, risināt problēmas cēloņus, un tas ir nepieņemami. Un es domāju, ka ņemot vērā jautājuma steidzamību, vajadzētu paredzēt papildu palīdzību. Mums ir jā, parāda, ko mēs vēl papildus varam palīdzēt šajā uh, ārkārtas situācijā, un tādēļ ir nepieciešami papildus līdzekļi. Ir ļoti labi, ka mēs izmantojam šo elastības instrumentu un ārkārtas palīdzības rezervi, bet tomēr uh, man ir uh, pāris jautājumi. Tātad 2015. gadā kādi ir papildus līdzekļi, nevis līdzekļi, kas tiek kas tiek pārvietoti, bet kādi papildus līdzekļi ir piedāvāti 2015. gada budžetā un 2016. gada budžetā, kāda būs šīs uh, situācijas ietekme un kā kā nākamā gada budžeti ietekmēs komisijas priekšlikums un paziņojums. Varbūt mēs varētu jau zināmā mērā prognozēt, ko mēs varam sagaidīt 2016. gada oktobrī. Mēs 2016. gada budžetu apstiprinājām ar ļoti lielu vairākumu šajā komitejā un uh, tas sasaucas ar uh, trilogu sniegto, uh, trilogu mandātu, un mums ir uh, jāizmanto pēc iespējas elastības instruments. Ceturtā kategorijā mēs esam bijuši ļoti pieticīgi un nesam pārsnieguši um, paredzētos griestus, bet uh, Runājot par e, elastības instrumentu, tas ir jāizmanto pilnā apmērā. Un e, mums ir e, jābūt vienprātīgiem, jāsaprot, ka runājot par elastības instrumentiem, tie pārsniedz noteiktos budžeta griestus. Elastības instrumenti tātad ir tas, kas iet sniedz pāri noteiktiem griestiem un mēs uh, neizmantojam rezerves, jo uh, pretējā gadījumā to nevarētu saukt par elastības instrumentu. Es vēlējos vēlreiz uzteikt uh, komisiju par tās nostāju. Mums jārīkojas ātri, jo mums ir runa, šeit runa par cilvēku dzīvību glābšanu, par cilvēku cieņas nodrošināšanu, ziema tuvojas, un mēs nedrīkstam vilcināties. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad EKR grupas vārdā Kuzmjuka kungs. Nu, Monsieur Depré. Nu tad Depré kungs. Uh, merci, monsieur le président. Priekšsēdētāj, paldies. Ar prieku konstatēju, ka EKR šķiet piekrīt komisijas priekšlikumā nemaz nevēlas neko teikt. Nu, par to man tiešām prieks un gavels. Komisārs kundze. nu, klusēšana piekrišana vai ne tā, nu es katrā ziņā tā interpretēju jūsu izturēšanos, komisārs kundze. Priecājos, ka variet tik strauji ierasties šeit, tūlīt pēc tās komitejas eh, sanāksmes, kur tika apstiprināts jūsu piedāvātais priekšlikums, tas, protams, ir tāds ļoti patīkams žests un to novērtējam augstu es tā kopumā varētu teikt, ka jums ne, jūs nesastapsieties ar grūtībām eh, strādāt darbā ar Eiropas parlamentu un mūsu komiteju tajā ziņā, ka mēs noteikti esam gatavi strādāt strauji. Un otrām kārtām pilnīgi noteikti centīsimies arī iziet uz kompromisu, tā lai varētu pieņemt jūs priekšlikumu un apmierināt šīs papildu vajadzības, eh, kuras jūs ļoti labi nu pat arī demonstrējāt. Tāpat laikā jūsu priekšlikumā šķiet 9 miljardi, 600 tūkst, 9,6 miljardi vai ne tā, tur tomēr ir ļoti daudz tādu summu, kas pirmām kārtām ir atkarīgas no padomas, un otrām kārtām arī no tā, cik daudz dalībvalsts ir gatavs budžetā iemaksāt, un te es runāju par dažādu fondu līdzekļiem, ehm, šīs Āfrikas trasta fonds un citi. Šķiet, ka mērum pasākumi jau ir uzsākti. Uh, Un, nu, dalību valstīm tagad jāparāda, ka tās ir gana derīgas un dos savu ieguldījumu. Es domāju, ka ļoti svarīgi. Tāpēc attiecīgi arī to ņemt vērā. Nu, detaļās neiedziļināšos šobrīd, jo man nav bijis iespējas pilnībā ar to iepazīties, bet tāpat laikā gribēju izteikt pāris pārdomas. Nu, viens, kas attiecas uz um, amis līdzekļu mobilizēšana. Tas tāds tehniski rakstura jautājums. Man interesē jūsu atbilde. Tur katrā ziņā ir attiecīgi regula, kas regulē šī fonda līdzekļu izmantošanu, vai ne tā? Un es gribētu tad pavisam droši zināt, ka tas veids, kādā veidā šīs summas tiks izmantotas, tagad ir atbilstīgs attiecīgiem regulējumam. Jo ir taču šis AMIF fonds, un attiecīga regula, kur viss tiek ļoti precīzi noteikts. Un tas nu ir viens no elementiem, par ko vēlētos saņemt apstiprinājumu no jums. Jūs gan tālāk, jūs gan nerunājāt par to, bet es domāju, par to noteikti būtu jārunā. Ir likumdošanas pielāgošana jāveic atsevišķos gadījumos, nu, piemēram, lai būtiski spēcinātu Frontex eh, budžetu. Nu, vai Frontexam tādā gadījumā būs kaut kādas jaunas, jauna uzdevuma, jaunas misijas, jeb kaut kādas iniciatīvas tiesības, lai organizētu šādas operācijas? Tātad, kas jūsu priekšlikumā paredzēts attiecībā uz to, kā tiktu pielāgoti tiesību akti? Ņemot vērā, ka ir jāspēcina, nu, protams, arī tas ir ļoti loģiski, ka ir jāspēcina šāda organizācija darbspēja. Nedzird, jūs nerunājāt un nedzirdēju arī detaļās priekšlikumu par lūko, vai ir arī kaut kāda veida steidzamības elements, ja tāda rezerva šajos jaunajos priekšlikumos, tīri provizoriski raugoties uz to, ko mēs paredzam, kas notiks 2016. gadā. Gribētu zināt, vai ir kaut kāds vērtējums, nezinu, prognozes, kam būs, nu, attiecīgi tad jāspēlē loma nākamajā gadā Eiropas Savienībā tā lai Eiropas Savienība, protams, ievērot savas saistības maksājumu jomā. Mēs nenonāktu pie līdzīgas situācijas kā iepriekš, kad saistības ir izteikts, bet maksājuma nav. Nu, man, protams, ir vēl arī citi jautājumi, bet es domāju, ka mums būs iespēja tos apspriest arī vēl vēlāk, tad, kad apspriestīsim detalizēt jūsu priekšlikumu. Paldies! Marigāla kungs tālāk. Sí, gracias, presidente. Priekšsādātāji pateicos. Pavisam īsi. Gribēju vēlreiz uzsvērt vienu lietu. Daudz, kas, protams, jau tika teikt, tāpēc nu, īpaši gar neizteikšos, bet gribēju vēlreiz komisārs kundze pateikt jums paldies par to, kas esat ieradusies, tik strauji efektīvi, paldies par, piedā, par priekšlikumu. Šī komiteja pilnīgi noteikti ir jūsu rīcībā, mēs esam gatavi jūs uzklausīt, skatīt jūsu priekšlikumus, ātri tos tāpat arī izskatīt un vajadzības gadījumā pieņemt. centīsimies strādāt tā strauji savlaicīgi. Un katrā ziņā ņemsim vērā arī visas jūsu minētās detaļas šajos priekšlikumos. Protams, ka vienmēr var būt tādas lietas, kur varbūt mēs vēlamies tā vairāk detalizēt izstrādāt, nu, kaut ko varbūt izņemt ārā, kaut ko iekļaut, nu, tieši tā kā deprēkungs nu pat arī teica. Varbūt mums ir vajadzīgs vairāk jāsas nekā Frontexa. Nu, šodien, šobrīd mums ir jāizma, jāizveido kaut kāda tāda spēcīga diezgan līnija nostāja, un mēs kā parlaments pilnīgi noteikti to vēlamies. Kad runājam par rīcību, bēgļu izcelsmes zemē, tad par kādām darbībām mēs runājam, kādas tam ir konotācijas, ko tas nozīmē, ko tas nes līdzi. Es turklāt esmu nobažījies par tādu darbības saskaņotību, un te runā par komisiju, par dalību valstīm. Mēs runājam šeit par tādiem papildus steidzamības pasākumiem un jauniem līdzekļiem, vai ne tā? Vai mēs tā visa rezultātā būsim gatavi rēģēt uz jaunām steidzamības situācijām, īstenot atbilstīgas darbības, nu, lai nebūtu vairs jāpiesaista svaigi jauni līdzekļi? jo nav jau iespējams izdarīt pilnīgi visu, ja netiek tomēr, nu, kaut kāda papildus līdzekļa piešķirta. Tas ir faktiski neiespējami. Un mums ir vajadzīga saskaņot kopējā budžeta politika taču. Nu, ja mēs runājam par elastības koncepciju šai instrumentā, ko tas nozīmē, cik lielā mērā tas tiktu izmantots un tā tālāk, Domāju, ka debatēs laika gaitā ļoti labi izkristalizēsies mūsu no, at, no attieksme. Un visbeidzot, komisārs kundze, šķiet, ka mēs vienmēr savā, ar savu reakciju nedaudz atpaliekam aiz notikumiem. Labi, ka jūs, protams, vispār tiem rēģējat, bet es domāju, ka mums šobrīd ir pieejama visa nepieciešamā informācija, lai mēs varētu tomēr arī nākotnē prognozēt vajadzības un ar ko sastapsimies. Un ne tikai, tas attiec ne tikai uz līdz šī gada beigām, bet arī 2016. gadam mums ir sākotnēs 2016. gada budžeta projekts mūsu priekšā, bet es neesmu īsti pārliecināts, ka mēs sasaistām jūsu paustās vajadzības 2015. gadā ar to, kas mums būs vajadzīgs 20, 2016. gadā kopumā. Bet, nu jā, turpmāko nedēļu laikā mums, protams, būs iespēja samierināšanās procesa laikā to visu apspriest, tā lai mēs pārliecināmies ka mēs izmantojam iespējas raudzīties nākotnē. Paldies! Tālāk Zanīkums. Grazie, prezidente, grazie anche. Priekšsādētāji, paldies! Paldies arī komisārai, kas kārtējo reizi ir parādījis, ka viņi ir gatavi ierasties pie mums un runāt ar mūsu komiteju. Viņa jāsaka rēģē daudz straujāk nekā viens otrs viņas kolēģis piemēram, nu, parādot, ka strauji jāizceno steidzamības pasākumu un tiešām tencinam. Gribu atgriezties pie pēdējās daļas no manu kolēģi Margala teiktā. Šis budžeta grozījums, nu, viss jau ir ar to kārtībā. Bet tam vajadzētu būt tikai pirmajam solim tādā lielākā pakotnē, kurā būtu iesaistīti ne tikai budžeta uh, komiteja, kas, nu tā teikt, nezinu, glābi jau, jau izlietu, jau tā jau notikuša situācija, bet rēģētu savlaicīgi. Nu, šīs dramatiskās situācijas Vācijā šobrīd un daudz kur citur. 9 līdz 10 cil tūkstoši cilvēki ierodas Vācijā šobrīd ikdienas. Un jāsaka, bēgļu apjoms tikai pieaugs. Un pašreizējie ja Pašreizies aplēses vēl ir tādas visai optimistiskas. Tātad šie skaitļi būs milzīgi. Un esmu pārliecināts, ka tas ir atbilstoši atspoguļots 2016. un 2015. gada budžetos. Te nu gribu lūgt jūs atbalstu, jo domāju, ka galvenais jautājums būs par to, kā parlaments un komisija varēs sastrādāties, lai mums ir jāiet kaut kādā tādā saliedētā, vienotā solī. Uh, jo padomas sarunas, tātad sarunas ar padomu vienmēr būs sarežģītas un grūtas. Vēl viena problēma, kas saistīta ar šīm migrācijas plūsmām, ir bēgļu sadalīšana, jeb ja migrantu sadalīšana. Šie 120 tūkstoši, par ko tika panākt vienošanās, ir salīdzinoši neliels skaitlis, ņemot vērā, kāds ir reālais skaitlis. Viena lieta, ko gribēju uzsākt, vēl uzsvērt un ko kolēģi nepieminēja, ir saistīta ar šīs naudas kontroli. Tā kā tīk svarīgi, lai, protams, Eiropas Savienība dod savu ieguldījumu problēmas risināšanā. Bet tāpat laikā, protams, pastāv arī šis fiskālais spiediens, un to nedrīkstētu izjust tās dalība valstis, kas tikai tās valstis, kas geogrāfiski apstākļu dēļ ir pietuvinātākas pirmajām bēgļu plūsmām. Un, lai kāds arī nebūtu, pirmām kārtām ir vajadzīgs līdzekļu izmantošanu pārbaudīt. Līdz šim tas nav bijis pietiekami efektīvi. Mēs zinām, ka Olafs sastopas ar milzīgām grūtībām, cenšoties pārbaudīt to, vai līdzekļi ir izmantoti atbilstīgi. Saskaņā ar atbilstīgajām procedūrām Olafs Eh, nosāk sarunas, izmeklēšana attiecībā uz potenciālu krāpšanos ar līdzekļiem, uzdod jautājumus dalību valstīm, un tad, ja dalību valstī viss ir kārtībā, tad tālāk izmeklēšana nevar notikt. Bet Itālijas gadījumā, piemēram, eh, un es domāju, ka tāds notiek arī citās dalību valstīs, šis jautājums tika at, apspriests ar prokuroriem un apspriedam arī problēmas, kas piedzīvotas saskaņā ar līdzekļu izmantošanu Un tās ir tādas, ka budžeta komiteja un jūs kā komisāri jums būtu tomēr jādara kas vairāk, lai pārliecinātos, ka kontrols notiek padziļināt attiecībā uz to, kā līdzekļi tiek izmantot. Šis darbs ir jāveic vienlaicīgi ar līdzekļu piešķiršanu, ja visādi citādi iznāks tā, ka mēs vienkārši glābsim kaut kādas krīzes situācijas, bet uh, nerīkosimies ilgspējīgi, pēc tam tikai secināsim, um, ka līdzekļi kaut kur nugā, nonākuši ne tur un dalību valstu darbs nebūtu nav pilnībā ticis īstenots atbilstīgi. Paldies! Zanīkungs par kontrols īstenošanu izteicās ļoti atbilstīgi. Es saprotu, jā, ka ir kaut kāda veida um, atšķirības, bet kad bijām Itālijā, Jūlijā, Sicīlijā, tad, nu, jāsaka, iespējas, kas mums radās, bija tāds, ka Eiropas līdzekļi veido, nu, knapi 10% no tiem līdzekļiem, ko, piemēram, Itālijā izmanto vietējās un pašvaldības, lai risinātu šo situāciju. Un, nu, tāpēc tas jāņem vērā. Paldies, tagad došu vārdu uh, vēl tad tie, jums, lai atbildētu uz referentu un ko, koordinātoru jautājumiem, un pēc tam dosim vārdu pārējiem deputātiem jautājumu uzdošanai. Ja runājam par līdzekļiem, kas iet caur kopējo budžetu, un tad ir eh, šie papildus, eh, nu, piemēram, attīstības budžets, kas nebūtu neiet caur kopējo budžetu, jo tas nāk no dalību valstīm, tad ir papildus arī šīs tiešās dalību valstu iemaksas. Varbūt ir iespējams izveidot kaut kādu tādu kopēju tādu kā tabulu, nezinu, kā kopsavilkumu, kas tad īsti tiek īsti piešķirts caur vispārējo budžetu, tātad 15. 16. gada budžetu, kas nāk no šurienes, kas nāk no attīstības fonda. Uh, un kas nāk no tiešajām dalībvalstu iemaksām, tā lai mēs saprastu, cik efektīvi tad ir šie mēri un pasākumi, ko grasamies īstenot. Un tad varbūt mēs varētu izteikt arī aicinājumu un tādu iestāžu ietvaros, ka varētu izveidot kaut kādu mehānismu, kas ļautu vienkāršot mm, šo priekšstatu pārskatu par līdzekļiem. Godātā komisārs kundze, lūdzu, Tālāk jums vārds, nu tad, lai jūs varat atbildēt uz tiem šiem novērojumiem, ko izteica vispārējie referenti un koordinātori. Merci, uh, les questions sont. Paldies, jautājumi ir ļoti būtiski un ļoti interesanti. Centīšos uz tiem atbildēt pēc labākās sirdsapziņas. Es, protams, ļoti labi saprotu, ka. Uh, ar vairākām detaļām būs iespējams vēl labāk, eh, nu, teiksim, padzināt izpratni par notiekošo, un es esmu gatava atbildēt arī uz papildu jautājumiem. Nu, es nevaru nepiekrist jūs priekšsēdētājiem, ka mēs esam piedzīvojuši to, cik eh, sarežģīta ir situācija šajās krīzes dienās un cik eh, vārīgā uh, vārīgos apstākļos ir jādzīvo bēgļiem. Es domāju, mums ir nepieciešams tāds budžets, kas var, izmantot, var tikt izmantots lietpratīgi līdz pēdējiem centam, arī uzlabojot elastību. Centīšos atbildēt secīgā kārtībā uz jautājumiem. Pirmkārt. proporcija vai tāda saikne starp uh, saistībām un maksājumiem. Mēs esam apzinājuši, ka maksājumus ir iespējams sekt daļēji tādēļ, ka kohēzijas programmas tiek īstenotas lēnāk nekā programmēts, un ir arī tāpat jāatzīst, ka daļu no maksājumiem nāksies veikt 2016. gadā, kas visai pamatoti nozīmē, ka tad, kad mēs piedāvājam 2016. gada budžeta grozījumu, kad mēs to piedāvāsim, mums vajadzēs to piedāvāt daudz detalizētāk, kā tad to ir iespējams paveikt. Bija arī jautājums par 170 eh, miljonu eiro pārvietošanu, īstenībā šī summa ir lielāka. Tas nav globālais transfers, un mēs esam 47 postiņos konstatējuši iespējas pārvietot līdzekļus e-care, tā tad ir 97 miljoni, Kopernikus ir 53 miljoni iespējams pārvietot tātad no šīm pozīcijām. Mēs patiešām skatījāmies uz katru projektu un programmu atsevišķi, lai saprastu, no kurām pozīcijām tad ir iespējams šo finansējumu mobilizēt. Nu, lai nedaudz varbūt padarītu šo atmosfēru gaišāku, es varētu teikt, ka mani kolēģi komisijā varbūt tagad eh, mani sauc par kristalīnu putekļu sūcēju, jo es patiešām nu, skatījos uz katru grasi, katru centu, kur ir iespējams kaut ko mobilizēt un arī pārvietot un uh, piesaistīt. Vēl tika uzdots jautājums, cik daudz no šī finansējuma 2015. gadā tiks uh, piesaistīta un cik daudz finansējumu tiks asignēts 2016. gadam. 2015. gadam tiek piedāvāti 950 miljoni no papildus 2,9 miljardiem, kurus jau pieminēju, un 2016. gadā 1,95 miljoni e, miljardi eiro. Un, ja mēs runājam par kopīgo šo uzbūvi, tātad 4,5 miljārdi bija atvēlēti 2015. un 2016. gadam. Komisija ar diviem priekšlikumiem pievienoja 1,2 miljārdus un pēc tam 1,7 miljārdus trešajai un ceturtajai kategorijai. 2,9 miljārdi ir sadalīti starp šo un nākamo gadu, tātad 1,5 eh, miljārdi un 1,9 miljārdi papildus. Mēs esam arī paņemuši līdzekļus no Eiropas attīstības fonda, no EGF 1,8 miljārdi eh, no trasta fonda Āfrikai. Kopā tātad mēs nonākam pie 4,7 miljārdiem. Tātad līdzekļi ir vairāk kā divkāršojušies salīdzinājumā ar gadu sākumu. Es atvainojos. Es nevarēšu uz visiem jautājumiem atbildēt precīzi, chronoloģiski, jā, lūdzu sev pašā sākumā aizbildināt. Ļoti svarīga doma izskanēja, proti, ka mums eh, vajadzētu eh, ne tikai sekot notikuma attīstībai, mums ir jādomā vispār par tātad budžeta lietpratīgāku izmantošanu un samazināšanu atsevišķās pozīcijās. Tad, kad mēs piedāvājam 2016. gada budžeta tāmi, pirms mēs saskāramies ar krīzes lielāko apogēju, mēs esam palielinājām līdzekļus trijās jomās - migrācijai 30% salīdzinājumā ar šo gadu, Ceturtajā kategorijā ārējās aktivitātes 28,5% palielinājums un, protams, izaugsme un darba vietas apmēram 30% paaugstinājums. Tātad. Mēs īstenībā to visu prognozējām. Mēs nesapratām, cik liels apmērs būs šai krīzei, bet mēs jau prognozējām, ka tas, protams, neizbēgam ietekmēs mūsu budžetu. Uh, un e, šīs prioritātes tā tad arī noteica mūsu lēmumus, spriežot par budžeta apjomu šiem gadiem. Cik lielā mērā mēs varam uh, sekt nepieciešamos maksājumus, un vai mēs patiešām varam uh, ar elastības instrumentu palīdzību izdarīt to, kas mums ir jādara? Uh, ņemot vērā arī noteiktos griestus. Komisijā mēs uzskatām, ka elastības instruments ir jāizmanto, parlaments tam piekrita, un tas ir jāizmanto papildus DFS ārpus noteiktajiem griestiem un Īstenībā visi nav vienas prātis ar šādu risinājumu, sevišķi padome. Mums būs jāturpina par to diskutēt un vidusposma pārskats laikā mums, protams, būs iespēja šos jautājumus vēlreiz iztirzāt, bet runāšu skaidru valodu jāsaprot, kur ir prioritātes, kas ir akūtākās situācijas, kas jārisina nekavējoties. Mums ir jāmobilizē līdzekļi. Un mēs nevaram patiešām uh, mēģināt kaut kā aizbildinoties ar ārkārtas situāciju, mēģināt uh, Uh, aizmirst, varbūt nogrost uh, otrajā plānā uh, tādus ilgtermiņa jautājumus. Mums ir nepieciešami līdzekļi gan šim gadam, gan 2016. gadam, un jāsaka, ka mm, kohēzijas programmas tika īstenotas lēnāk nekā paredzēts. Ja mēs runājam par 2016. gada budžeta uh, tāmi mums joprojām ir nepieciešami detalizēti dati par lauksaimniecības politiku, un tad mēs varēsim piedāvāt konkrētākas atbildes, bet pagaidām mums līdz eh, oktobra beigam ir, eh, oktobra vidum ir nepieciešams vairāk laika. Ko mēs īsti darīsim ar šiem līdzekļiem trešajās valstīs, no kurām cilvēki bēg uz Eiropas Savienību? Es varu teikt, ka es esmu lasījusi Dantes darbus pagātnē un tagad. Arionate and many from uh, Uh, the neighborhood instruments primarily. Es gribu teikt, ka es esmu darījusi šo darbu jau pagātnē, un es gribētu mm, teikt, ka mēs ļoti uzmanīgi sekojam bēgļu nometnēs notiekošajam, un cilvēkiem ir nepieciešams uh, patvērums, pārtika. Uh, un tas ir nepieciešams nekavējoties un jādomā arī par veselības aprūpu un izglītību. Un nav nekas daudz postošāks ģimenei, kā izņemt bērnus ārā no skolas un uh, nepiedāvāt viņiem perspektīvas, protams, tas ietekmē viņu iespējas tālāk atrast savu vietu sabiedrībā. Piemēram, Libānā, Jordānijā, arī Turcijā skolas ir burtiski pārpildīts un daudzus bērnus, bēgļu bērnus tur vienkārši nevar pieņemt. Mēs arī apspriedām ļoti svarīgas iniciatīvas, kā varētu labāk palīdzēt bēgļu bērniem. Uh, ar Toniju Leiku no UNICEF. Mēs par to runājām, um, mēģinājām realizēt šo projektu. Uh, nezaudētā paudze un cilvēki ir jāizglīto, mums viņi patiešām ir jāiekļauj sabiedrībā, no, nu, nevis no tās jāizstumj. Mums ir patiešām jāprognozē, kas notiks pēc vairākiem gadiem. Uh, lai eh, saprastu, ka mēs varētu būt galvenais finansējuma avots palīdzību, sniedzot palīdzību šiem cilvēkiem, kas ir bēguši no Sīrijas kara un tāpat no citām konfliktu plosītām zonām. Un tāpat gribētu Eh, pastāstīt par paredzētajām izmaiņām likumdošanā. Jā, mēs to paredzējām, tātad runājot par atgriešanas politiku, un man vaicāja, vai ar šiem eh, līdzekļiem varēs finansēt dažādas atpakaļ atgriešanas pasākumus. Mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk rīkoties, ir, protams, jābūt diferencētai attieksmei pret karabēgļiem, kas eh, bēg no vajāšanas un nāves, un pret tiem, kas mēģina vienkārši labāku dzīvi Eiropā atrast. Es domāju, ļoti labi var saprast šos pamudinājumus, bet mēs nevaram šobrīd, eh, teiksim, to kaut kā mm, formulēt. Protams, ir cilvēki, kas ierodas šeit labāk dzīves tīkojumos, Un ļoti labi, ja viņi varēs atrast darbu, bet ja šiem cilvēkiem nebūs darba vietu, nu mums būs uh, jābūt disciplinētākiem un būs jāpalīdz šiem cilvēkiem, cilvēkiem atrast, atgriezties mītnes zemē. Un es domāju, ka mūsu attīstības politiku un attīstības finansējumu vajadzētu papildināt ar šo rīcību trešajās valstīs, lai varētu arī garantēt, ka šie cilvēki savā dzimtenē varēs atrast darbu vietu. Tātad to varētu sasaistīt ar atgriešanas politiku. Un, ja mēs runājam par humanitāro palīdzību un attīstības politiku, ir, protams, jāsaprot, kas notiek pasaulē. Ir uh, tagad mūsu pasauli mainījusies, tajā ir daudz vairāk krīžu, daudz vairāk konfliktu, un ir tādas uh, valstis, kur situācija, kur šī politiskā uzbūve ļoti trausla, sašķobījusies, tur ir jāpievērš vairāk uzmanības. Bet mums ir jaunas politikas vadlīnijas, jauns finansējums, lai varētu patiešām labāk līdzsvarot mūsu aktivitātes un pasākumus. Nu, nevar tā vienkārši cilvēkus aizīt atpakaļ uz uh, viņu mītnes zemēm, nedomājot, kas ar viņiem notiks. Otrs likumdošanas pasākums, pie kura esam strādājuši, ir saprast, kā mēs varētu labāk aizsargāt Eiropas Savienības robežas. Protams, šeit var darīt ļoti daudz un Frontex EASO, kā arī uh, Eiropol te ir piedāvātas vairākas aktivitātes, protams, ka krīze nepazudīs nākamgad, un mēs esam arī šo 5% samazinājumu tagad nedaudz atbīdījuši, jo uh, Neapšaubāmi, kad ir tik akūtas prioritātes, mēs, protams, nevaram aizmirst savus solījumus. Jā, šis 5% samazinājums joprojām ir aktuāls, bet nu, tagad ir, teiksim, jārisina daudz, daudz akūtāks, degošāks problēmas. Par to domāsim vēlāk. Un, uh, the, the, uh... un ja mēs runājam par kontroli kvalitāti, it sevišķi, kad līdzekļi nu, tādā ļoti ātrā tempā tiek pārvietoti, neizbēgam par to ir jādomā. Un tāpat ir jāpārformulē dažādu instrumentu uh, pielietošanas mērķis, piemēram, humanitārā palīdzība. Galvenokārt tas ir domāts uh, izmantošanai ārpus Eiropas Savienības. Humanitārā palīdzība tiek piedāvāta tikai nabadzīgās valstīs, bet Mēs tagad piedzīvojam e, tādus neparastus laikus un esam jau izdarījuši atkāpi pēc uh, e, tsunami, pēc zemestrīces. Mēs pat piešķīrām uh, humanitāro palīdzību Japānai. Un mums ir jāsaprot, vai mēs vadāmies pēc valsts principa vai pēc šī cilvēka principa, ja miljoniem bēgļu ierodas Eiropā, vai humanitārā palīdzība tad šeit nebūs vietā? Vai Nu, tātad šeit šī palīdzība sekos cilvēkiem, nevis valsts principam. Protams, mēs to visu neatrisināsim šodien. Un tas ir tikai tāds plašāks piemērs. Mums ir uh, jāizvērtē tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, ir jāsaprot, ka situācija ir mainījusies un kā šos instrumentus vislabāk pielāgot tās risināšanai. Vai es kaut ko palaidu garām, vaicā komisāre? kolēģis man pačukstēja priekšā, ka es nezinu, vai tas ir jāsaka, bet kolēģis teica, jā, tas ir uh, steidzami. Nu, lūdzu, nekavēsimies. Paldies. Jā, uh, uh, par steidzamības uh, Uh, jautājumiem. Nu, mums jāpagaida vispirms, lai padomu paus uh, savu nostāju par septīto budžetu grozījumu, un tad mums būs uh, zināms grafiks. Tagad es došu vārdu kolēģiem, kuri vēlējās uzstāties un dalīties savos pārdomās. Beigas kungs, paldies priekšsādātāji, pateicos komisārs kundzei, ka viņa tūlīt pēc komisijas pie, lēmumu pieņemšanas ir uh, ieradusies pie mums uh, komitejā un uh, pastāst par to, cik svarīgi un steidzam ir jāsniedz šī ārkārtas palīdzība. Tāpat mums ir jādomā par īstermiņa stabilitātes stabilizācijas pasākumiem un arī, ka starptautiskai sabiedrībai jādomā par to, ka at, atkal šo valsti no jauna uzbūvēt. Jā, tiešām ir jārīkojas steidzami, bet tāpat jānorāda, ka ne startautiskā, ne Eiropas līmenī mums uh, nav tādu instrumentu, kas būtu uh, īsti piemērot šādai situācijai. Ja mēs paskatāmies uz uh, manu valsti un citām valstīm par spīti tam, ka situācija ir ārkārtas situācija un steidzami jārīkojas no, no septembra sākuma. 40 uh, līdz 50 procenti tikai uh, pasaules pārtikas palīdzībai ir piešķirti. Un pēc ANO vērtējuma runājot par Sīrijas krīzi šajā gadā no nepieciešamiem 40 miljārdiem, no 4 miljārdiem ir piešķirt tikai 38%. Tā tad divi miljārdi no Eiropas Savienības un dalību valstu budžeta. Mums jāsaprot, ka ja īstajā laikā mēs nerīkojamies, tad mēs dodam vēl papildus impulsu uh, šajiem bēgļu straumēm. Un tādēļ tiešām ir uh, jārīkojas pēc iespējas ātri un jāstā, jāizveido tāda ticama palīdzības pakotne, un tad padomēji tālāk tā ir jāapstiprina. Nu, mēs varam teikt, ka padoms attieksme pret 2016. gada budžetu pirmo lasījumu būtu tā kā joks, ja situmās, situācija nebūtu tik dramatiska, kāda tā ir mēs ap, eh, eh, nu, ja mēs tagad piedāvājam eh, veidot šo Āfrikas, Āfrikai paredzēto trasta fondu un pārvietojam līdzekļus to, un šobrīd tikai Spānija un Francija ir paziņojušas, ka ir gatavs piedalīties. 1,8 miljārdi divas valstis uh, ir uh, gatavas kaut ko nedaudz arī piešķirt, uh, un uh, Itālija un Vācija, un tad no Eiropas budžeta kaut kas, un tas arī viss. Un tālāk ir runa par 200 miljoniem no NP un 500 uh, miljoni no pirmsiestāšanās finansējuma Un, nu, ar to mēs tad varēsim pasaulē apliecināt mūsu saistības. Es uh, saprotu, ka šobrīd ir uh, maz iespējas godīgi izdiskutēt par to, kas mums būtībā stāv priekšā, ka to mēs bez uh, DSF būtiskas pārskatīšanas vispār nespēsim uh, pārvarēt. Un uh, ir dalību valstīm un padomei jābūt gatavai labot savus kļūdas attiecībā uz uh, pārtikas palīdzības programmu un uh, nevar rīkoties tā kā, kā vienmēr, kā uh, gadas beigās atkal viss, viss iet pa vecam. Uh, uh, uh, dalī e, prezidentūra ir jā, jāspēj e, mobilizēt dalību valsts. Šeit ir runa par vienu miljārda piešķiršanu. Un G7 valsts paziņojuši, ka ir piešķiršot 1,8 miljārdus uh, dolāru un uh, 65 eh, miljonu no Eiropas Savienības tikai. Nu, mums ir jābūt eh, pilnīgi skaidram, ko mēs darām un ko esam paredzējuši darīt. Mums ir eh, jārīkojas godīgi. Bet mums viss ir jāiedarbina pēc iespējas ātri un ne tikai jādod apso, jāapsola nauda, bet arī skaidri jāpasaka, ka šī nauda tiks reāli piešķirta. Un tiešām kauns, ka, ka, ka šī situācija šobrīd atri, attīstās, un tagad miljoniem cilvēku dodas uz Eiropu, jo mēs īstajā laikā nespējām rīkoties un viņiem palīdzēt. E, mēs e, nedrīkstam apšaubīt e, šos ārkārtas pasākums, tie, mums tiešām tie ir jāapstiprina, bet mums ir jādomā par ilgtermiņa stabilizācijas pasākumiem. Un to nevar vienkārši kompensēt tagad no kaimiņa attiecību uh, Uh, programmām, kur nu ir paredzēts par 450 miljoniem samazināt kaut ko un tad drusciņi no vien, vienas vietas, no otras tur kaut ko piešķirt un uh, attiecībā uz Turciju 176 miljoni. Uh, un tad vēl kaut kas tiek kaut kur pārvietots, lai finansētu ārkārtas pasākums. Bet jums ir taisnība, ka mums ir būtībā jāpārskata, kādas ir mūsu starptautiskās palīdzības programmas, to būtības saturs, vai uh, orientēties uz projektiem, vai uh, īstenot kādu citu pieeju. Nu, nevar tā vienkārši kaut kur uh, no attīstības uh, fonda kaut kādus līdzekļus paņemt, tad vēl no kaut kurienes izveidot tādu trasta fondu un uh, pārējie visi mierīgi noskatās, kas notiek. Es sagaidu no jums komisārs kundze un no komisijā uh, kopā ar kolēģiem mums ir jāstrādā intensīvi, runājot par stabilitātes pasākumiem lai netiktu galīgi, lai mēs nezaudētu pilnībā uzticamību. Un mums ir jārīkojas pēc iespējas ātri, jo mēs jau esam atbildīgi par to, ka esam virzījušies uz priekšu gliemeža ātrumā un mums ir tiešām jāizdiskutē eh, mūsu rīcībā esošie mehānismi un instrumenti. Tas prasīs varbūt mēnešus, bet mums ir jādomā par to, kā eh, rīkoties ātrāk un elastīgāk, lai neatkārtotos šāda situācija nākotnē. Un es domāju, ka komisijai un dalību valstīm eh, nu, tiešām tas būtu jāizlēmj. Paldies, Bēgas kungs. Olricht kungs. Paldies, komisārs kungs, paldies, ka esat pie mums atnākusi un es ceru, ka šīs ārkārtas situācijas nekļūs par tradīciju, bet ir labi, ka ir šāda raita komunikācija un ka pret parlamentu izturas nopietni pateicos jums par šādu attieksmi, bet ir uh, viens politisks jautājums un ir arī budžeta komentāri. Tātad politiskais jautājums. Afet kolēģi norāda mums, ka bēgļu plūsmas uh, cēlonis ir tas, ka finanšu atbalsts uh, bēgļu nometnēm Turcijā un Libānā ir ievērojami samazinājusies jautājums, kas tad samazināja šo finansējumu. Dalību valstis, Eiropas Savienība, un ja mums saka, ka, ka tagad tas ir šīs bēgļu plūsmas cēlonis, tad, nu, gribētu zināt, kurš tad vismaz daļai ir vainīgs. Es, mēs nevēlamies nevienu kaunināt, bet, nu, noskaidrot, kāda ir situācija, un nu, varbūt šos, vai nu mēs šos līdzekļus tagad piešķīrām atkal atpakaļ, vai tā ir kaut kāda jauna cita nauda. Un Gardijā Zabalas kundze jautāja par uh, maksājumu un saistījumu apropriācijām un par nesamaksātajiem rēķiniem Nu, es nezinu, vai, manuprāt, šī, uh, šī, šis risinājums vairs uh, nav uh, aktuāls, nu pat uh, attiecībā uz 2013. gadu, kad tagad, uh, ja rodas jauni izdevumi, tad atkal pastāv um, risks, ka šie nesamaksātie rēķini atkal krāsies, ka tie netiks samaksāti tuvāko gadu laikā. Un, nu, kā, kādas ir prognozes attiecībā uz situāciju? Kā jūs, komisārs kundze, domājat, jūsu šīs dienas lēmums ietekmēs samierināšanās procedūru budžeta jomā un kā, tā, kā šis lēmums ietekmēs DSF pārskatīšanu? vai jūs ierosināsiet pārskatīt DSF mm, aprīlī, maijā vai arī gada beigās. Mēs vienkārši gribam, uh, nu, uh, lai situācija būtu prognozējama. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies. Halma ir kundze. Jā, man gribēju simtprocentīgi atbalstīt kolēģi Bēgi, jo nu, mēs uh, tiešām esam nonākuši pie līdzīgiem secinājumiem pēdējo gadu laikā, tātad runājot par krīzes pārvaldību, krīzes uh, vadību, nu, būtībā uh, mūsu rīcībā nav pietiekami instrumentu Mēs neesam apbruņoti šādām situācijām un eh, mēs neko neesam darījuši, tagad mēs esam spiesti rīkoties un kaut kādus ārkārtas risinājumus meklēt. Nu, būtu labi, protams, visu darīt ātri un sniegt atbalstu, bet runājot par vidēji termiņa perspektīvu, galvu, kādas ir komisijas prognozes, kas notiks tuvējā, tuvākajos divos, trīs, četros gados, kādi plāni ir, jo šobrīd mums nu, nav nekāda pārskata, un man nešķiet, ka šo uh, bēgļu krīzi mēs varam ātri atrisināt. Mm, jāsaka, ka. Uh, tuvāko 2-3 gadu laikā šī krīze turpināsies, un tad šie ārkārtas um, pasā, nu, un ja šie pasākumi nedarbosies, tad uh, mums atkal būs kaut kas jādomā. Un uh, ko domā padome un runājot par kaimiņu attiecību politiku no Turcijas tagad uh, ierodas lielākā daļa šo bēgļu. Un uh, vajadzētu atbilstoši finansiāli risināt šo jautājumu. Mēs vēl par to varam diskus, diskutēt, bet man ir vēl papildus jautājums par vienu konkrētu lietu. Priekšsādātājs es aicinātu jūs izteikties pēc iespējas lakoniski, jo komisārs kundzei tieši 12.30 jādodas prom. Nu, Holmēras kundze saka, es esmu pirmā, kurai lūdzu izteikties lakoniski, bet nu labi. Nu, turpināšu savu jautājumu. Tātad konkrēts jautājums. Rezerve ilgspējīgas zvejas nolīgumiem, tātad uh, mīnus 18 miljoni. Šeit uh, ir pared, šis finansējums paredzēts ilgtspējīgai uh, zvejniecības attīstībai, bet nu, mēs nevaram tā, tādu svarīgu lietu atstāt novārtā un šos līdzekļus piešķirt kaut kur citur. Tālāk 2,2 miljoni eiro drošībai un pilsonībai un uh, saprotu, teiksim, uh, ilgtspējīgai attīstībai, bet es nezinu, kāpēc drošībai tiek atņemts. Un uh, par 2016. gadu, kas, kas tiek plānots, lai tiktu galā ar šo milzīgo problēmu. Paldies, Hajerkungs. Nu, <laughs> es atvainojos, es tiešām. Jūs bijāt pirmā mana, mans pirmais upuris, nu jā, tā tas ir. Priekšādātāji, paldies. Komisārs Kundze. Liels paldies, ka ieradāties, ieradāties tik strauji lai varētu runāt ar Eiropas parlamentu un budžeta komiteju. Situācija tiešām ir visai satraucoša. Visi sastopamies ar krīzi šeit Eiropā. Diemžēl joprojām saņemam informāciju, kas liecina par to, ka migrācijas plūsmas tikai un vienīgi palielināsies apjomos. un es nezinu, cik ilgi šāda veida politika vispār var izdzīvot. Eiropas parlaments un Eiropas komisija runā vienu valodu. Mēs ļoti labi apzināmies, kāda ir šī krīze. Tāpat laikā man šķiet, ka mums ir vajadzīga visaptveroša stratēģija. un visaptvaroša drošības vidas pārskatīšana Ziemeļāfrikā, tuvajos austrumos. Un mums ir vajadzīga arī stratēģija. Turklāt pie tās jāstrādā jau šobrīd. Frontex aģentūra pārstāvju uzklausīšanā tika teikt, ka ilgtermiņa stratēģija, ņemot vērā apvārsni 2020, ir kaut kas tāds, pie kā netiks sākt strādāt um, ātrāk kā 2020. gads. Man liekas, tas ir par vēlu. Man liekas, šī plānošana jāsāk jau šobrīd. Tā lai nākamā gada bu budžeta pozīcijas jau tiktu veidotas tā, ka tās atbalstītu kopējo um, vīziju. Visas problēmas, ar ko šobrīd uh, sastopamies, Turcija, uh, bēgļu plūsmu izcelsmes valstis. Tam visam ir vajadzīgs visai radoša rakstura risinājums. Jo šīs problēmas turpināsies un jāsaka, kārs mūs vēl smagāk nekā šogad un jau nākamgad. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzīga ilgtermiņa visaptaroša stratēģija un attīstības plāns. Gribu teikt paldies Georgievas kundzei vēlreiz par to, ka viņa šeit Domāju, ka atbildīgām iestādēm ir jādod risinājums trialogā. Pavisam tādi īsi iebildumi no manas puses arī gribēju teikt paldies, ka ieradāties šai kopējā ietvarā, jūs rīkojāties ļoti strauji. Un domāju, ka nu pat esam nonākuši pie situācijas, kad mums Eiropas iedzīvotājiem jāparāda, ka Eiropas budžets ir daļa no risinājuma Protams, sastopamies ar milzīgu izaicinājumu. Eiropas budžets vien šo problēmu neatrisinās, bet tomēr vēsts iedzīvotājiem ir jānosūta skaidri, respektīvi, ka Eiropas budžets ir daļa no risinājuma. Otram kārtām atbalstu to, ko teica nu pat bēgas kungs. Respektīvi, ja vēlamies novērst to, ka arvien vairāk un vairāk bēgļu ierodas Eiropā turpmākajos mēnešos, tad mums jāuzlabo situācija viņu dzimtenē. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam mēģināt kaut kādā veidā ierobežot šīs Eh, plūsmas un iziet no šīs krīzes pārvaldīšanas modeļa. Līdzekļi vajadzīgi tām valstīm, no kurienes bēgļi nāk. Turklāt jāpārliecinās arī kontroli pār Eiropas līdzekļu izmantošanu, jāizvairās no krāpšanas, īpašais izcelsmes zemēs un jāpārliecinās, ka līdzekļus saņem tie, kam tas ir vajadzīgs visvairāk. Priekšādātāji, es redzu, ka jūs esat jau sanervozējies, komisārs kundzei iedos prom, tāpēc neuzdošu visu trīs, bet gan divus jautājumus. 120 amatu vietu palielinājums. Kad tad tas notiks? Mēs runājam par budžeta grozījumu šogad, šim gadam, bet, protams, ka amata, amata pie, aņemtā pieņemšana prasa laiku, kam šķiet, cik ilgs laiks paies līdz brīdim, kamēr šie darbinieki tiks pieņemti darbā. Paldies, paldies par visiem šiem jautājumiem. Iesākušu ar vienu visai nozīmīgu novērojumu par to, cik labi esam sagatavoti krīzes risināšanai. Bet tas netiec tikai uz Eiropas Savienību. Pasauli kopumā jāsaka nav īpaši gatava tādu daudz šai, daudz vairāku krīžu risināšanai. Kad Turcija pirmo reizi skāra bēgļu krīde, es tur ierados. Un eh, viņiem bija 6 mēnešu laikā ieradušies 32 tūkstoši bēgļu. Un tajā brīdī viņi jāsaka, mm, rīkojas ļoti pareizi, viņi cēla ļoti atbilstīgas bēgļu nometnes un tā tālāk. Un viņi ar lepnumu teica, lūk, mēs varam uzņemt pat 50 tūkstošu cilvēku. Un tad es viņiem vecāju, bet kas notiks, ja iedīsies 100 tūkstoši? Un viņi teica, nē, tā jau nu gan nebūs tas par traku. Nu un tagad šobrīd Turcija ir gandrīz 2 miljonu bēgļu. Varbūt pat vairāk. Oficiālie dati saka 1,9 miljonu aptuveni, nu, bet varbūt ir to arī vairāk. Un ja jūs skatāties uz pasauli kopumā, tad redzam, ka mēs burtiski no vienas krīzes otrā krītam. Mums nevajadzētu nu, no tā kaut kādu prieku gūt, ka cita pārējā pasaule arī ar tādām pašām grūtībām saskārsies, bet mums ir jāspēcina sava rīcības spēja, jā, jāmultiplicē tā, jo pasauli turpinās skart klimata pārmaiņu krīze, un es domāju, ka arī ekstrēmisti tik ātri vien no šī pasaules virsmas nenozudīs, kas nozīmē, ka būs problēmas arī šai ziņā. Otrām kārtām Mums ir arī jāatzīst tas, ka nekad iepriekš, nekad vēl nav piedzīvots tas, ka pasaule ir tik ārkārtīgi devīga un vēlas palīdzēt. Es vadu augsta līmeņa paneli par humanās palīdzības sniegšanu, lai es zinu, cik ļoti reāli, kāda ir šī situācija. Bija diezgan šokējuši konstatēt, ka 2020, 2000. gadā pasauli tērēja 2 miljārdus dolāru humanai palīdzībā pagājušajā gadā. Bija jau 25 miljardi šī summa milzīgs pieaugums. Tātad no 2,2% pas, palīdzības kopumā līdz 18,2% no attīstības palīdzības. Tas ir būtisks pieaugums, un tomēr nekad iepriekš, nekad iepriekš nav bijusi lielāka starpība starp vajadzībām un finansējumu. Un ko tas mums, ko tas mums stāsta? ka mums ir jāstrādā pie attīstības un humanās palīdzības, un mums jādomā par to, kā mēs risinām šo krīžu politiskos aspektus. Labākais veids, kā atrisināt humanas katastrofas, ir novērst to rašanos, samazināt šīs kara draudus, uzliesmojums. Un es patiešām ceru, ka būs atkal tāds jauns grūdienis, jauns iespējas to panākt, tā kā to redzējām pēdējās pāris dienās Eiropā, jo tas ir pats galvenais. Tas ir svarīgākais, ko Eiropa var darīt. Varam vienkārši veicināt to, ka vairāk uzmanības tiek pievērsts konfliktu novēršanai. Tas, protams, nav viegls ceļš, bet tas ir ceļš uz mieru. Nu, tas nenozīmē, ka mēs nepie kā neesam pie vainas. Nē, nē, mēs varējām, mēs gan redzējām daudz ko no tā, kas nāca. Es pirms diviem gadiem rakstīju emuārs, un tur bija eh, nosaukums bija tāds Troubles, Troubles, respektīvi. Uh, problēmas ceļo un tās pārvietojas pāri robežām. Turcija, Sīrija, Jordānija, un es jau toreiz teicu, ka agrāk vai vēlāk šīs mm, problēmas ieceļos arī Eiropā. Un ja mēs nevēlamies viņas risināt Eiropā, tad mums jā, jāinvestē līdzekļi viņu dzimtenē, tajās valstīs, no kurien, no kurien šie bēgļi nāk. Un es nesaku to tagad sevis dēļ, bet es saku to hum, visas cilvēciskās sabiedrības vārdā, jo visa šī humanās palīdzības sniegšanas eh, sabiedrību grupējums, viņi jau sen saka, lūk, ir problēmas, uzmanieties, uzmanieties, bet jāsaka, tiešām reakcija ir bijusi visai lēna. Nu, tagad mums ir jārēģē. Pirmām kārtām situācija ir jāstabilizē, un tad jāskatās nākotnē. Ko tas nozīmē nākotnē? Ko mēs kā pasauli, kā Eiropas Savienība varam darīt, lai palīdzētu izkļūt no krīzes. Un es zinu, ka eh, arī tāda politiska griba būs vajadzīga šai ziņā. Tālāk runājot par konkrētajiem jautājumiem, ko man uzdevāt. kā, kā panākt šo kopainu, jūs sakat, lūk, tur tādu skaļu, tur citādi, ko tas kopā nozīmē. Mēs esam saņēmuši uzdevumu DigiBudž eh, prezentēt saskaņotā veidā, ko mēs darām, ko dara dalībvalsts. Un tāpēc, eh, tas tāpēc, lai mēs varētu parādīt, ko dara Eiropas Savienības kopumā, nevis tā tikai pasniegt to pa, tādām, eh, pa tādiem fragmentiem, kur nav redzams kopskats. Ne. Un Eiropas Savienība dara ļoti daudz, ir, protams, vēl arī citas interesētas puses, kas varbūt nedara tik daudz, cik vajadzētu, bet uh, Tas ir jādara tālāk par šiem neapmaksātajiem rēķiniem un uzkrāšanos. Mēs domājam, ka šis arguments, protams, joprojām ir aktuāls. Ir ļoti uzmanīgi jāskatās līdzi, kas notiek, kas tiek apmaksāts, kas nē. Un pēdējā analīze, ko saņēmām no budžeta ģenerāla direktorāta, tad es teiktu, ka varbūt tādas minimālas izmaiņas ir piedzīvotas, bet nebūtiskas. Nu, un, protams, ka mums ir jāturpina sakot līdz situācijai Nu, jāsaka, par laika grafiku mums vēl nav priekšlikums izstrādāts un vairāk iemeslu dēļ. Mēs pirmām kārtām vēlamies redzēt, kas notiks ar pašreizējo krīzi, kāda būs mūsu iesaistīšanās stratēģija, neaizmirsīsim arī Lielbritānijas referendumu, virkne faktoru, kas mums ir jāņem vērā. Un trešām kārtām mums lūdza, vaicāja, vai tiks šādā veidā ietekmēts, piemēram, zivsaimniecību sektors Šī, šie līdzekļi bija rezervē. Šie līdzekļi, par ko runāju, šķiet, tie bija 18 miljoni. Un tā kā līdz 2015. gada beigām vienošanās nebūs noslēgta, šie līdzekļi netiks izmantot, tāpēc zivsaimniecības tas neietekmēs. 2,2 eh, sami, samazinājums drošībā. Tas nav samazinājums. Tas ir saistīts ar augu un tādu labklājību. Trešajā kad, sādaļā tātad par pilsonību, bet ne par drošību, nekaitīgumu. Nu, protams, e, tas, zinām, mērā, protams, rada, zinām, nedrošību, ja jūs ēdat, kad sabojā šos pār, pārtiks produktu. Bet e, kopumā tomēr gribu teikt jums visiem milzīgi lielu paldies par to, ka devāt man iespēju ierasties šeit un ar jums runāt. Un mēs pilnīgi noteikti, noteikti turpināsim sadarbību Es atvainojos, ja neatbildēju uz visiem jautājumiem, šķiet es neatbildēju uz jautājumiem par kontroli, līdzekļu kontroli. Jā, mums pilnīgi noteikti ir daudz striktāk jāizturās pret līdzekļu izmantošanu. Tā, lai līdzekļi tiktu izmantoti viedi un pareizi. Nu, iespējams, ka līdz, simt, līdz šim tas nav bijis pietiekami. Mums ir jāpārskata finanšu regulējums finanšu regula, to nu pat ievērot ir kļūst gandrīz jau neiespējami. Ir tā, ka cilvēki pat vairs nevēlas ar mums sastrādāties, jo tas ir par sarežģītu. Es domāju, mums jāpievērš tam, kas patiešām, patiešām darbojas, um, pilsoņu iesaistīšanās, pārskatāmība, atskaitīšanās spēja, tas viss ir kaut kas, kas nebūtu nav neiespējams šo jauno tehnoloģiju ērā. Tas ir daudz vienkāršāk, nevis tā, lai būtu kaut kāds, nezinu, eh, pārbaudas par pārbaudēm, par pārbaudēm, par inspekcijām. Tas nav pareizi. Nē, 2015. gadā mēs sākam pārbaudas, un tad pēc tam jau līdz īstenošanai 2017. gads tas viss ir jau novecojis, projekts ir novecojis, tam nav nekādas jēgas. Paldies par šo jautājumu, jā, un šajā jomā darbība jāuzlabo pateicos. Priekšādātāji, priekšādātāji saka paldies komisārai, kā jūs saprotat Nu, tajā brīdī jau, kad ir sācies ugunsgrēks, vairs diskusijām nav vietas. Labi, ka jūs varējāt pie mums ierasties, un mums tiešām ir vajadzīga tāda budžeta politika, kas vērst uz rezultātiem. Un mēs šobrīd gaidām, ka tiks, nu, kaut kādā veidā tomēr pārvaldīt šīs bērgļu plūsmas lai mums nav jārēģē tikai un vienīgi uz kaut kādu problēmu sekām, bet lai mēs varētu problēmas risināt jau to saknē. Un budžeta jomā ir arī tādas mm, iestād, iestāžu iespējas eh, rīkoties, nu, piemēram, lūk, attiecībā uz Āfrikas valstīm un tā tālāk. Nu, un, eh, protams, atpakaļ nosūtīšana ir saistīta ar to, vai šīs valstis tam piekrīt vai nē. Un es domāju, ka tas ir jāizstrādā arī nosacījums, ka tās var saņemt palīdzību tikai tad, ja viņas uzņem šos bēgļus atkal atpakaļ savās valstīs. Paldies vēl vienreiz, Georgievs Kunski, ieradāties. Tiešām eh, esam saņēmuši tagad visai labus tālākus argumentus, kāpēc jāveic vidustermiņa pārskats. Katrā ziņā komitejas priekšā prezidijas uzskata, ka, nu, šim, šīs humanās palīdzības sniegšanai būtu atkal jāiekļau kopējā, būtu atkal jāiekļau kopējā Eiropas Savienības budžetā. Paldies!